protokolā, un ja līdz sēdes beigām nebūs nekāda pretenzija, tad eh, šī kandid šīs kandidatūras būs apstiprinātas. Un saskaņā ar uh, eh, 231. panta uh, eh, 4. punktu reglamentā IMCO komiteja ir uh, iesniegusi uh, Uh, korekcijas un uh, tās būs pieņemtas, ja līdz sanāksmes beigām nebūs iesniegt nekādi iebildumi un tas viss ir arī uh, publiskots sanāksmes protokolā. Saskaņā ar 78.